på jämställdhets och Godātie kolēģi, sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā es sveicu visus šajā pēcpusdienā, šajā sēdē sanākušos, ko mēs organizējam kopā ar LIBE komiteju, tātad FAM un LIBE. Mums ir divi svarīgi darba kārtības punkti, par kuriem ir jābalso - elektroniskā balsošana, bet vispirms ir darba kārtības pieņemšana, pirmais darba kārtības punkts. Tātad. Šai kopīgajai komiteja apvienotajai sanāksmai mums ir jāpieņem šīs darba kārtības pieņemšana, un vai visi piekrīt šādai darba kārtībai? Jā, ļoti labi. Otrais priekšsēdētājs paziņojumi. Man paziņojuma nav, vismaz šodien nav, līdz ar to trešais punkts. Protokolu pieņemšana sanāksmēm, kas notika 13. jūlijā, 2. septembrī un 29. septembrī. Trīs protokoli, kas mums šobrīd ir jāapstiprina šajā mandātā. Ja neviens neko neiebilst, pirms mēs pāriem pie elektroniskās balšo, balsošanas. Tātad, ja neviens neiebilst līdz šās sēdes beigām, mēs uzskatām šos protokolus par pieņemtiem. Un tagad, un tagad pārējām pie ceturtā darba kārtības punkta. Tas ir Eiropas aizsardzības rīkojums. 25. novembrī 2010. gadā abas atbildi, atbildīgās komitejas rīkoja kopīgu sanāksmi, kurā abi atbildīgie referenti prezentēja Eiropas aizsardzības rīkojuma rezultātus. Šajā kopīgajā sanāksmē mēs e, varējām uzklausīt dažādu kolēģu viedokļus un arī par to, kā strādāt turpmāk un ko turpmāk panākt. Tagad, godātie kolēģi, mēs esam nonākuši līdz brīdim, kad mums ir jābalso par Eiropas aizsardzības rīkojumu un šo ziņojumu rezultātiem. Es tagad vēlētos dot vārdu mūsu abiem referentiem, un vispirms es došu vārdu Šeminēs Beserils kundzei lūdzu. Sí, eh, antes de votar, eh, me de gustaría decir un... Paldies, priekšsēdētāji. Pirms mēs balsojam, es gribētu pateikt, ka es domāju, ka šis teksts ir pieņemams. Protams, mēs gribētu redzēt to vēl spēcīgāku, bet eh, es eh, gribu jūs pārliecināt par to, ka tas bija labākais, ko varējām sasniegt. Mēs, protams, neesam atteikšies no galvenā mērķa, kas ir eh, upuru aizsardzība visā Eiropas Savienībā un kā parlaments, kas pārstāv Eiropas pilsoņus, ieskaitot arī uh, upurus un cilvēkus, kas ir eh, cietuši no vardarbības, es domāju, mums ir jāraida atbilstošais signāls, balsojot par gan šajā komitejā, gan arī vēlāk plenārsēdē. Un tādējādi mēs eh, parādīsim to, ka arī padomēji ir jāuzklausa mūs. Un mēs noteikti neatteiksimies, kā es teicu, no galvenā mērķa aizsargāt neaizsargātos, un tas ir taisnīgs mērķis, kuram ticām mēs un visi Eiropas pilsoņi. Paldies! Paldies! Un tagad es dodu vārdu Libe komitejas atbildīgajai referentē Romero Kunze, lūdzu. Grācija, prezidenta! Paldies, priekšsēdētāja! Jāsaka, ka šis uh, process kopumā ir bijis ļoti garš un ilgstoši, ir notikušas daudzas izmaiņas, un Pēc tikšanās ar padomi mums ir palikusi visai rūkta pēcgarša, jo ļoti daudzas lietas netika paveiktas. Tomēr es ceru, ka mums ir izdevies saglabāt uzticību galvenajiem principiem un pasvītrot eh, šo nepieciešamību pēc iespējas ātrāk veikt pasākumus, lai um, upuri un cietušie tiktu aizsargāti un aizstāvēti visā Eiropā. Un mēs uzskatām, ka šis lēmums par instrumentu īstenošanu tiks pieņemts šodien Un, kā es teicu, tas ir jādara nekavējoties, steidzami. Mēs jau um, esam uzsākuši sarunas ar padomu par to, un es domāju, tas ir viens no um, tiem pasākumiem, uh, kas atstās arī ļoti labu iespaidu uz mūsu koptēlu. Jāsaka, mēs esam saņēmuši arī visu Eiropā pārstāvēto politisko grupu atbalstu. Un, Kā es teicu, mūsu galvenais mērķis ir aizsargāt upurus no jebkādām vardarbības formām, un tagad ir kārta rīkoties padomēji, un mēs uh, uzstājam, lai padomi ņemtu vērā to, ka parlaments šo jautājumu uzskata par steidzamu, Un mēs gribētu, lai parādītu skaidru nepārprotam, ka mēs esam viensprātis, viss Eiropas parlaments par to, ka šis instruments ir jāīsteno un jāievieš nekavējoties, lai aizstāvētu upurus. Un es eh, ļoti ceru, ka arī uh, plenāra sēdē padome būs viensprātis ar mums. Es gribētu pateikties visiem tiem, kas uh, palīdzēja panākt vienošanos politisko grupu starpā, un es gribētu pateikties visiem par uh, veiksmīgo sadarbību strādājot pie grozījumiem. Paldies! Paldies, Romero kundzei! Un tagad es vēlētos dot vārdu padomas pārstāviem. Biljē kungam, lūdzu! Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Beļģijas prezidentūra vienmēr ir pievērst uz lielu uzmanību un joprojām pievērš uzmanību šai eh, direktīvai. Mēs esam aktīvi sadarbojušies ar referentiem, lai panāktu vienošanos, un es vēlētos pateikties abām referentēm par sadarbību un um, mēs konstatējam, ka bija jūtama lielā apņēmība aizsargāt uh, cietušos uh, un mēs arī uh, paredzam, ka būs iespējama vienošanās uh, starp uh, institūcijām un uh, padomē dažām uh, delegācijām bija iebildumi pret aptvērumu, bet sarunu laikā ar parlamentu mēs guvām pietiekamu atbalstu, bet pēdējā laikā īstenojot uh, padomes nostājas konsolidāciju, to valstu grupa, kura iebilda pret aptvērumu, patvērumu ir uh, nostiprinājusi savas pozīcijas, un mēs uh, cenšamies uh, panākt vienošanos ar referentēm par šās direktīvas aptvērumu, Tagad padome atkārtoti izvērtēs situāciju, un mēs, protams, ņemsim vērā parlamenta pausto viedokli, parlamenta doto signālu. Paldies! Vamtak! Sirsnīgs paldies! Un tagad mēs esam eh, nonākuši līdz balsošanas brīdim. Tātad mēs balsojam par konsolidētā teksta variantu. 231. grozījums, konsolidētais teksts. Kas par? Prat? Atturas? Pieņemts? Un galīgais balsojums mēs balsosim elektroniski, sākam balsot. Um, could, could I ask you to add me to it because I don't have my card? Uh, pies, lūdzu, pieskaitiet arī mani, man nav līdz balsošanas karteņa, un jūs balsojāt par, jautā priekšsēdētāji, jā. Beidzam balsot. 51 nobalsojis, 46 par, 5 atturējās. Apsveicam abas līdzreferentes. på de båda utskottens Un tagad eh, abu komiteju vārdā es vēlētos no sirds pateikties abām līdzreferentēm un vēlētos pateikties pilnīgi visiem kolēģiem abās iesaistītajās komitejās par ļoti veiksmīgo un niansēto sadarbību. Paldies! Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta un tas saskaņā ar manu darba kārtību ir arī kopīgs dokuments, ko mēs esam izstrādājuši abās komitejās. Un tas ir direktīvas priec, priekšlikums par cilvēku tirsniecības apkarošanu. Arī šajā gadījumā mums ir divi līdzreferenti, referentes, viena no FEM un viena no LIB. Bauers kundze, kura ir sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas referents Bauer skundze nevarēja ierasties, bet tagad došu vārdu Hedas kundzei, kura ir Libe komitejas atbildīgā referenta lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es vēlētos pateikties gan savā, gan arī Bauer skundzes vārdā par visu to veiksmīgo un labo sadarbību, kas mums ir bijusi. Uh, Patiesībā es esmu laimīga, ka mēs šodien varam izskatīt tekstu, kurš patiesībā ir labāks nekā komisijas sākotnēji izstrādātā teksta redakcija. Tas ir labāks gan tāpēc, ka mēs esam iestrādājuši stiprākas un spēcīgākas sankcijas pret kriminālu noziedzniekiem, kas nodarbojas ar cilvēku tirzniecību. Vēlētos pateikties arī visiem ēnu referentiem un komitejas darbiniekiem. Tagad turpināšu angliski un vēlētos pateikt vairākus aspektus un eh, ceru, ka tātad es, eh, es runāšu angliski, tāpēc, ka nevienmēr tulkojums ir veiksmīgs. Es gribētu atzīmēt, ka konsolidētais uh, teksts kopā ar tātad, grozījumiem no 2. līdz 8. ir pakotne. Eh, ja 54. punktā teksts tiek grozīts, kā ierosināja ALDE atsevišķā balsojumā, tad visa pakotne uh, tiks noraidīta. Un tas patiešām ir ļoti žēl, jo mēs daudz pie tā esam strādājuši. Un Pat ja šie aldas grozījumi tiks pieņemti, saturs paliek tāds pats un apstiprinātajā tekstā nav paredzēts pienākums dalībvalstīm paredzēt kriminālu sodu par cilvēku tirdzniecības upuru pakāpojumu izmantošanu. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs balsot par šiem grozījumiem blokā un lai mums būtu pozitīvs iznākums. Paldies! Tak, Hed, oh. Paldies Hedas kundzei. Busutils ir lūdzis vārdu. Lūdzu, pavisam īsts komentārs. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es kā EPP koordinators Libe komitejā vēlētos pateikt, un vēlētos tikai pieminēt, kā jau arī jūs teicāt, vēlētos pateikt tikai to, ka Bauers kundze šobrīd atrodas parlamentārās delegācijas sastāvā Kongo un nevarēja piedalīties mūsu komitejā. Un tomēr vēlētos izmantot šo iespēju apsveikt Hedas kundze, bet arī mūsu kolēģi Bauers kundze, kur ir ārkārtīgi daudz darba ielikuši šā dokumenta sagatavošanā sagatavošanā, un ir drusku žēl, ka viņi nevar piedalīties šajā sēdē. Es piekrītu Hedas kundzei tādā ziņā, ka konsolidētais teksts ir labāks, un tāda ir arī EPP nostāja. Vēlreiz paldies abām līdzreferentēm šajā svarīgā dokumenta sagatavošanā. Paldies! Un tagad es vēlētos dot vārdu padomēji Jānsensas kundze. Oui, merci, madame euh, la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šī direktīva ir ļoti nozīmīga Bēļģijas prezidentūrai, jo tā ir viena no mūsu programmas prioritātēm padomē notika ļoti aktīvas diskusijas, un mēs vēlētos pateikties uh, referentiem par sadarbību, un viņu ieguldījums bija uh, šīs direktīvas nozīmīgi pienākuma cienīgs. Pēdējā trialogā tika panākta vienošanās par pašreizējo teksta versiju. Šis dokuments ir ļoti līdzsvarots, kas palīdz uh, īstenot un uzlabot cīņu pret cilvēku tirzniecību. Paldies! Paldies, un tagad es dodu vārdu komisijas pārstāvim. Boratīnska kungs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas komisijas vārdā es gribētu paust uh, uh, ļoti lielu apmierinātību par to, ka parlaments balsos par pirmo direktīvu direktīvu pēc Lisabons līguma spēkā stāšanās par substantīvajām tiesībām, kur Eiropas parlaments pilnvērtīgi līdzdarbojās. Mēs esam apmierināti ar iznākumu un gribētu izmantot šo iespēju, lai uh, vēlreiz paustu pateicību par ļoti konstruktīvo uh, darba atmosfēru un par referentu paveikto. Un es ceru, ka uh, tas būs ļoti labs tāds sākums mūsu turpmākajai sadarbībai. Vam tak! Paldies! Liels paldies! Un tagad pāriesim pie balsošanas. Kaut arī šis direktīvas priekšlikums no divu konsolidēto komiteju puses, tātad mēs esam vienojušies. Un ir prasība par 15. punkta 4. apakšpunkta atsevišķu balsojumu, un ir arī otrais 228 grozījums. Mēs balsosim par šo grozījumu, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. Un tagad eh, balsojam par konsolidētā teksta redakciju kopumā par pret, atturas, pieņemts. Un galīgais balsojums jau elektroniski sākam balsot. Same, yes. Jā, es eh, pieskaitu jūsu balsi, jums nav karteņas līdzi, beidzam balsot. 51 nobalsojuši, vienbalsīgi pieņemts, neviens nav atturējies. omröstning i plena. Plenārsēdē mēs balsosim decembrī par šo jautājumu, un pirms mēs noslēdzam kopīgo komiteju apvienoto sanāksmi. Es vēlētos no sirds izteikt savu pateicību un lielo prieku par to, ka mums ir bijusi tik veiksmīga sadarbība abu komiteju starpā. Uh, Abas komitejas ir ārkārtīgi veiksmīgi dabo, darbojušies, un tas ir 51. panta ietvaros. Vēlētos pateikties līdz priekšsēdētājiem, vēlētos pateikties abām līdz referenšu grupām, vēlētos pateikties par šo pozitīvo gaisotni, kas ir bijusi. No sirds pateicos pilnīgi visiem, pateicos visiem sekretariāta pārstāvjiem, kur tiešām ir daudz strādājuši, lai šī sadarbība būtu veiksmīga un nest rezultātus. Paldies pilnīgi, pilnīgi visiem kolēģiem abās komitejās. Mēs esam ārkārtīgi veiksmīgi strādājuši kopīgā labuma vārdā. Un tagad mums ir ļoti veiksmīgi balsošanas rezultāti. Vienbalsīgi pieņemts otrais ziņojums. Paldies! Tā tad eh, dzimuma līdztiesības komitejas sēde turpinās, bet kopīgā sēde ir no, noslēgusies.